gribēju jums pateikties par jūsu balsojumu, par to, ka es varu turpināt darbu. Un paldies par to, ka jūs bijāt šeit šajā zālē. Paldies par interesantiem komentāriem. Paldies tulkiem, administrācijām, pilnīgi visiem, kas strādāja. Es vēlu visiem ar labu nakti un turpināsim darbu rīt.